Okay, if you could take your, your seats because we've overrun a little bit with. Kolēģi, mēs esam nedaudz iekavējušies, jo um, koordinatoru sanāksme ievilkās ilgāk nekā paredzēts, tādēļ ķersimies nekavējoties pie darba. Es domāju, ka visi kolēģi vēlas um, nāski strādāt un arī ātri ķerties pie balsošanas. Tagad apskatīsim septīto darba kārtības punktu Eiropas statistika un mums būs viedokļu apmaiņa par ziņojuma uzmetumu. Un e, ziņojuma autors ir Edvards Siklūna. E, došu viņam nekavējoties vārdu. Lūdzu. Paldies. Always... Es domāju, ka statistika īstenībā nav nekāds ļoti saistošais priekšmets, tie ir dati, skaitļi, kam ir jāatspoguļo konkrēti fakti, un dzīve vienkārši turpinās, dzīve rit savu gaitu, bet šodien mums ir jāsaprot, ka daudzi vairs neusticas statistikai. Esam to piedzīvojuši pagātnē, ņemot vērā datus, kas ir saistīti ar uh, valstu finansējumu, valsts finansējumu, bet nesen arī iepazināmies uh, ar statistikas datiem, ar Laibora likmēm. Visi uzskatīja, ka tas ir kaut kas pašsaprotams. Un, nu, tagad tas ir izraisījies par vienu no lielākajiem skandāliem banku vēsturē. Simtiem triljonu dolāru atvasināto finanšu instrumentu tika tirgoti, un e, daudzi uzskatīja, ka tas ir kaut kāds joks. Es ar savu ziņojumu, e, savu ziņojumu esmu sagatavojis e, īstajā brīdī, un esmu norādījis, ka mums ir nepieciešami e, statistikas dati, kas ir atbilstoši, kvalitatīvi un pamatoti, jo ekonomikas politikas instrumentus uh, nelabvēlīgi ietekmē tādi statistikas dati, uz kuriem nevar paļauties. Statistikai ir jābūt uzticamai, lai tā varētu uzticēties gan sabiedrība, gan institūcijas. Un, ja piedzīvojam šāda veida skandālus, tad bieži vien institūcijas pašas meta ēnu uz uh, savu darbību, zaudējot klientu uzticību. Komisija visu to apzinās un uh, tika arī sagatavots dokuments par uh, labāku pārvaldes kvalitāti. Bija arī pašresursu ziņojums ko gatavojām parlamentā, un tagad ir um, šis uh, likumdošanas ziņojums, ko izskatām tieši šobrīd. Mēs uh, ziņojumā runājam par to, ka dalību valstu parlamentiem ir uh, jāapzinās savu spēlēmā loma un jāparūpējas par to, lai oficiālajie statistikas dati būtu uzticami. Tajā pašā laikā dalībvalstu statistikas birojiem ir jābūt neatkarīgiem. Ir norādīts, ka ir uh, cilvēki jāpieņem darbā caurskatāmā veidā un balstoties tikai un vienīgi uz profesionāliem atlases kritērijiem tiek arī runāts par uh, pašreizējā likumdošanas pamata pārskatīšanu, lai varētu saglabāt uh, datu uzticamību. Un it sevišķi uh, statistikas iestāžu neatkarība ir ārkārtīgi būtisks fakts tieši šajā kontekstā. Es ziņojumā runāju par to, ka uh, ierēģiem ir jābūt neatkarīgiem un īstenībā eh, tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai arī statistikas institūcija būtu neatkarīga. Protams, eh, pašiem statistikas birojiem ir jālēm par um, ieva, datu ievākšanas metodoloģiju un vajadzētu aizliegt uh, saņemt uh, norādes no dalību valstu valdībām. Tātad valdības nevarēs uh, pavēlēt statistikas birojiem, kas tiem jādara un kādā veidā. Un šiem birojiem ir jāievēro caurskatāmi un juridiski saistoši noteikumi, kā, piemēram, tas notiek daudzās institūcijās, kam ir augsta atbildība, piemēram, Eiropas centrālajā bankā. Un katru gadu ir jāpiedāvā pārskats par biroja finansiālo situāciju un arī uh, datu ievākšanas metodēm. Un, protams, visam jānorisinās pēc iespējas pārskatāmākā veidā. Ir arī prakses kods, kas tika ieviests 2009. gadā un saskaņā ar manu priekšlikumu vajadzētu garantēt, lai šo kodeksu pāraksta visu dalību valstu valdības, kā arī komisija augstā līmenī, lai varētu garantēt saistību izpildi ir eh, ievietots jauns eh, pants 17a par eh, piekļuvi dažādiem administratīvajiem datiem reģistrā. Ir jāveido likumdošanas pamats par administratīvo datu izmantošanu un statistikas datu izmantošanu. Saskaņā ar sasto pantu ir kurā ir atrunāts, ka Eirostatam ir jādarbojas Eiropas Savienības līmenī un tas ir jādara neatkarīgā veidā. Uh, Un visu beidzot gribēju pateikt, ka tas nenozīmēs uh, papildus uh, budžetu, papildus uh, finansējumu budžetā, ņemot vērā visus jaunos uzdevumus. Tā tad vienkārši ir jāparūpēs par kvalitatīvu datu apkopošanu. Paldies! Okay, uh... Paldies! Došu vārdu pirmām kārtām ēnu referentiem. Žāns Pols uh, nav ieradies. Vai jūs esat ēnu referents? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα καταρχάς... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribēju pateikties uh, referentam. Gribēju uzslavēt viņa darbu. Viņš ir ņēmis vērā visu to, kas mums bija svarīgs, un viņš runāja nevien par datu uzticamību un to apkopošanas principiem, nē, viņš arī uzsvēra, ka dalību valstīm ir e, jāievēro sava atbildība Un jāpiedāvā patiešām uzticami dati, ir jāievēro uh, juridiskas saistības, un mēs runājam nevien par uh, datu uzticamību. Nē, ir jāparūpējas, lai jaunā sistēma darbotos nevainojami. Tā mēs varētu arī labāk uh, veikt finanšu kontroli, un datiem ir jābūt salīdzināmiem. jāparūpējas par ekonomisko kohēziju un eh, ekonomikas un finanšu politikas koordināciju. Bez uzticamiem datiem. Mēs eh, īstenībā nevarēsim labāk koordinēt dalību valstu finansiālās aktivitātes. Mēs atbalstam referents priekšlikumus. Mums, protams, ir jāgarantē, lai šie statistikas biroji būtu neatkarīgi, bet tajā pašā laikā ir jāparūpējas par pietiekami labiem datiem, par labiem informācijas avotiem un arī par datu salīdzināšanu, salīdzināšanas iespējām. Uh, sekojot finanšu un ekonomikas politikas koordinācijai, ir jāparūpējas, lai mūsu komiteja un parlaments kopumā pildītu saistības, ko esam uzņēmušies, rūpējoties par uzticamu kvalitatīvu datu iegūšanu. Un, protams, ir jāprūpējas, lai biroji uh, lai biroja darbība būtu caurskatāma, lai šīs statistikas iestādes varētu jebkurā brīdī atbildēt un pastāstīt, kā šī data ir iegūta, kāda metodika ir izmantota. Paldies! Paldies, Sofija! Yes, thank you, chair! Paldies, priekšsēdētāji! I think, uh, the... Manuprāt, priekšlikums ir ļoti noderīgs. Man ir tikai daži jautājumi. Pirmais no tiem. Ja mēs izmantojam tādus pašus eh, standartus, eh, kādi ir spēkā ieceļot augsts amatpersonas, ieceļot arī uh, statistikas biroja priekšsēdētāji, vai mēs izmantosim identiskus standartus tālāk, uh, uzticam statistika un saistības, ko ir jāuzņems iestādēm nedaudz izklausās pēc tādas kaut uz vērasta, proti dalību valstis apsola, ka ievēros visaugstākos kvalitātes standarts, varbūt, ka vajadzētu šeit tādu saistošāku definīciju izmantot, jo mēs eh, pieredzējuši esam visai bieži, ka dalību valstis tādus godprātīgus uh, noteikums nevienmēr ievēro par visiem 100%. Un pēdējā gada laikā mēs esam arī iepazinušies ar daudziem statistikas datiem. Nu jā, uz papīra tas izstāsta ļoti jauki, bet eh, bieži vien dzīvē viss ir pavisam savādāk. Varbūt, ka kungs, kas stāv man priekšā, var nedaudz pagaidīt, lai es varu beigt savu uzstāšanos. Es atvainojos. I kind of lost my focus here. Tagad zaudēju pavadienu. Un gribētu arī uzzināt, ko vairāk, ko referents domā ar uh, pilnīgi piekļuvi administratīviem dokumentiem. Kā jūs to vēlties interpretēt? Paldies! Paldies, Filips Lamberts, lūdzu. Where's this? Well, uh, I think... Paldies. Domāju, ka komisija ir eh, piedāvājusi mums pietiekami labu priekšlikumu, un eh, tas mums palīdzēs arī turpmākajā darbā. Edvard, tu runāji par eh, statistikas biroju neatkarību, izmantojot arī dažādu datu apkopošanas metodoloģiju. Zināmā mērā var tev piekrist, bet Ja jūs apkopojat eh, statistiku, tad, protams, metodoloģija ir eh, īstenībā ļoti svarīga. cilvēki, kas strādā šajos birojos, eh, nav nekādi roboti. Tie ir dzīvi cilvēki, dzīves būtnes ar saviem priekšstatiem, ar savām domām, un mēs negribam, statistikas birojiem uh, atstāt pilnīgu rīcības brīvību, lai viņi izvēlētos uh, datu apkopošanas metodoloģiju pēc savas patikas un iegribām. Protams, mēs vēlamies, lai dati būtu uzticami, kvalitatīvi, atcerēsimies uh, datus, ko apkopojām tā sauktā sešpakā par um, makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu. Uh, ja mēs eh, atvēlēsim šiem birojiem pārāk lielu eh, rīcības brīvību, tad mēs eh, atkal varētu radīt jaunu birokrātisko barjeru. Mums ir varbūt lietas jā, jāplūko plašākā kontekstā. Es gribu Eh, lai šīs iestādes būtu neatkarīgas, bet tam ir jādarbojas saskaņā ar konkrētām vadlīnijām, runājot arī par politiskās varas izmantošanu. Un eh, jābūt arī kontrolē gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Šis eh, prakses vai rīcības kodeks mēs gribam, lai tas tiktu ievērots, mēs gribam, lai arī šo kodeksu varētu mierīgi izlasīt katrs vienkāršais iedzīvotājs, lai viņš to varētu arī saprast, nevien izlasīt. Uh, Protams, pašregulācija mums nav paprātam. Un, eh, ja mēs runājam par bankām, mums nekad šāds princips nav paticis, un eh, mēs negribam, lai tas attiektos arī uz eh, statistikas birojiem. Un vēl kas? Varbūt. Mm Eh, mēs varētu apšaubīt, vai tas ir eh, jāievieto šajā likumdošanā, bet kā mēs varētu veicināt eh, apmaiņu ar paraugu praksi un kā arī dalību valstu statistikas biroja varētu labāk sadarboties. Un vēl. Vai mums paprātam ir pašreizējā metodika par to, kā norisinās datu apmaiņas starp uh, Eiropas līmeņu birojiem un dalību valstu birojiem? Domāju, ka mēs arī izstrādāsim attiecīgus grozījumus. Paldies! Viki, lūdzu! Thank you. Paldies! Kolēģi jau noteikti zina, es atbalstu pilnībā to, ka jāveicina pārskatāmība un lielāka informācijas neatkarība. Attiecībā uz to informāciju, kuru saņem nodokļu maksātāji, attiecībā uz to, kā tiek vadīta ekonomika neatkarība šajā ziņā ir ļoti būtiska, lai politiski nevarētu iejaukties kādos termiņos. Bet šām darbībām ir jābūt neatkarīgām un ar augstu kvalitāti, nevis neatkarīgām un ar zemu kvalitāti. Tādēļ es domāju, ka deputāti izteiktie komentāri par standartiem, kas tiek nosprausti, arī ir ļoti būtiski. Es pilnībā piekrītu arī Sofijai par eh, to, kāds ir formulējums tekstā par piekļuvi visiem administratīvajiem reģistriem. Par ko tad īsti mēs šeit runājam? Kas te ir par reģistriem? Kādus eh, datus mēs pieprasīsim? Manuprāt, eh, šis formulējums ir pārāk plašs. Šajā kontekstā mēs bieži sakam, ka Nav jāprasa uzņēmējiem vienu un tā pati informāciju iesniegt dažādos formātos. Un ja jūs tagad sakat Nacionālajiem satiks pārvaldēm, ka viņi var skatīties darbinieku reģistrus un tam līdzīgi, tad iespējams mēs pārkāpjam zināmas robežas, tā kā ir nepieciešams precīzāk uh, ierakstīt, lai būtu pilnībā skaidrs, ko mēs vēlamies panākt ar šādu formulējumu. Es uzskatu, ka vēl ir pietiekami daudz darba darāms, lai būtu pilnīgi skaidrs, uz ko balstās šis priekšlikums un kā pārliecināties, ka mēs panākam gan neatkarību, gan augstu darbu kvalitāti un nepārkāpjam informācijas personiskuma prasības un nodrošinam, ka mēs informācijām efektīvi izmantot, iegūt. Un jau komisija runāja par izmaksu pārvaldību, par to, ka viņi nevēlas uzkraut papildus izmaksas slogu sabiedrībai. Uh, pieprasot skaidrākas informācijas datus. Manuprāt, tas no komisijas puses ir solis pareizajā virzienā. Ir zinām komentāri attiecībā uz deleģētajiem aktiem un kā mēs eh, redzējām, runājot par citiem jautājumiem, tik tiešām vislielāko lomu spēlē vismazākās detaļas attiecībā uz to, ko dalība valsts vēlas un nevēlas mums paziņot, un reizēm tāds šķietami vienkāršs lēmums politiski vēlāk kļūt ārkārtīgi nozīmīgs. Tādēļ mums ir detalizēti jārunā par to, ko mēs esam ar mieru delģēt komisijā attiecībā uz šādiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Šuntis Lūdzu! Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε την ευκαιρία. Paldies. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, mums, protams, bija iespēja apspriesties par statistikas uzticamību un objektivitāti. Un es, protams, apspriedos arī ar referentu, līdz ar to man nevajadzētu arī atkārtot jau izskanējušās domas. Pēc referenta uzstāšanās Es sapratu, ka viņš ir nedaudz uh, skeptiski noskaņots, runājot par datu kvalitāti un objektivitāti. Man ir tikai dažas piezīmes. Protams, tiek darīts daudz, lai statistikas kvalitāti uzlabotu, bet, ja mēs runājam par politisko gribu, es tagad īsti nevēršos pie referenta, teikšu to tā vispārīgāk un eh, arī atceroties eh, savu gūto pieredzi. Tā tad vajadzētu eh, pavaicāt, vai ar regulas pieņemšanu mēs panāksim to, ko vēlamies. Padomāsim par ekonomisko situāciju. Tiek apkopoti skaitļi, dati. kas uh, tiek uh, izmantoti, ilustrējot arī dažādas rakstus par ekonomiku, par uh, politiku. Protams, uh, to var izmantot uh, šos uh, Datus var izmantot, eh, ilustrējot eh, dažādus faktus, bet eh, mēs saprotam, ka tas var arī pilsoņus vienkārši iebaidīt. Ko tad mēs īsti gribam panākt, kādus datus mēs vēlamies apkopot? Mums tad ir jāparūpēs arī par labāku ekonomisko pārvaldību un uh, Mēs daudz ko esam pieredzējuši Grieķijā, bet uh, mēs nepieredzējām problēmas tikai Grieķijā, bet arī citās valstīs. Protams, uh, Grieķija atrodas burtiski balansē uz naža asmens, ņemot vērā specifiskās problēmas, ar ko tā ir nācās sastapties. Bet statistikas dati nevienmēr ir simtprocentīgi precīzi statistikas radoša izmantošana, tas arī varētu radīt problēmas. Kādā veidā mēs varēsim kontrolēt statistikas biroja neatkarību? Labi, tā ir jāgarantē, bet kā mēs to kontrolēsim? un kurš iecels statistikas biroja priekšsēdētāju, un kādi kritēriji šim cilvēkam, kādiem kritērijiem viņam būs jāatbilst. Protams, zināmā mērā tas būs tāds uh, politisks orgāns, politiska struktūra. Vai parlaments pieņem šo lēmumu, vai varbūt uh, vairākām struktūrām vajadzēs par to vienoties. Eh, varbūt, ka šis cilvēks varētu būt kādreizējais bankas direktors, un mēs saprotam, eh, ka varbūt tas varētu būt kāds no SVF, jo, piemēram, šim cilvēkam būtu attiecīgā profesionālā pieredze. Kādai pieredzē, kādam kvalifikācijām šim cilvēkam ir jābūt? Protams, viņam ir jābūt eh, profesionāla kvalifikācija, bet viņam tajā pašā laikā ir jābūt neatkarīgam. Nu, kā to garantēt? Es domāju, tas ir visai retorisks jautājums. kā mēs varēsim garantēt to, ka šis cilvēks tiks iecelt simtprocentīgi neatkarīgi. Kas notika Eirostat? Komisija vēro uh, Eurostat darbību, bet ja Eurostat pieļaus kādu kļūdu savā darbā, kurš tad uzņemsies par to atbildību? Kurš uh, izlabos šīs kļūdas? Un referents patiešām centās sagatavot eh, ļoti labu ziņojumu, un mēs vēl eh, centīsimies padarīt to vēl labāk ar saviem grozījumiem. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies, Bakata kundze, Eurostat uh, vadītāja priekšvietniece, un es saprotu, ka referents labprāt uzklausītu viņas komentārus. Varbūt ir dažas lietas, ko jūs varētu precizēt attiecībā uz to, ko deputāti jautāja. Bet nu, mēs esam nedaudz iekavējuši, tādēļ nepārāk ilgi lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze! Es tiešām varu izteikties ļoti īsi, jo priekšlikumu motivāciju jau ļoti labi paskaidroja referents. Tādēļ vēlos atsaukties uz uh, uz noklausīšanos ar Rademehra kungu, Erostat vadītāju, un uh, diskusija, kas uh, skatīja dažādas jautājumus, kas šobrīd ir darba kārtā, kārtībā. Mūsuprāt, priešlikums ir ļoti realistisks, tajā ir nepieciešamais ambīciju līmenis, un to apliecina arī nesenie notikumi. Uh, Tāpat šis priekšlikums atrodas subsidiaritātes ietvaros. T tas ir ļoti mētiecīgs pārskats un galvenie jautājumi ir pilnīgi skaidri e, parādīti. Kad koncentrēšos tieši uz uh, jautājumiem, kas tika uzdoti viedokļu apmaiņas laikā. Pirmais jautājums, vai tie, tie paši standarti attieksies arī uz Eurostat. Es varu teikt, ka jā, komisija šobrīd sagatavo pārskatītu komisijas lēmumu attiecībā uz Eurostat lomu, un tas pilnībā saskaņo mūsu darbību ar šo priekšlikumu projektu. Otrs jautājums par uzticamības saistībām un uh, par šī jaunā instrumenta mērķi. Jā, tā ir politiska deklarācija, bet eh, svarīgi ņemt vērā to, ka šī deklarācija un tās īstenošana praksē tiks uzraudzīta. Tas ir būtisks jaunievedums un tādēļ mēs varam paļauties uz šī dokumenta īstenošanu. Tas nepaliks tikai kā teksts uz papīra. Runājot par piekļuvu administratīviem reģistriem, es vēlos precizēt, ka mūs interesē tikai kvantitatīva informācija, tikai dati. Un tas jāskata slogu samazināšanas kontekstā un izmaksu samazināšanas kontekstā. Mēs neapkopojam datus, kas jau pastāv. Tā kā mēs izmantojam pilnībā esošo informāciju, bet uh, esam viensprāts attiecībā uz to, ka ir jāievieto zinām ierobežojumi un mūs uh, neinteresē citi jautājumi, mūs interesē tikai dati. Ļoti interesants jautājums uh, - neatkarība attiecībā uz metodiku. Mūsu izpratnē ir ļoti svarīgi, lai būtu pārliecinoša vienprātība attiecībā uz izvēlētajām koncepcijām. Mēs esam gatavi runāt par to procedūras sākumā, un mēs, kā sak statistikas sagatavotāji, būs, mums jābūt neatkarīgam īstenojot to metodiku, par ko būs iepriekš panākta vienošanās. Es domāju, ka tekstā to arī vēl var precizēt. Mūsu vēlmes nav būt pilnīgi neatkarīgiem. Mēs eh, vēlamies, eh, lai par eh, izmantotajām metodēm būtu pilnīgi skaidra vienprātība. Attiecībā uz rīcības kodeksu tas ir jautājums, vai pašregulējošs instruments ir pietiekams. Manuprāt, rīcības kodeks ir dokuments vai instruments, kuram būtu jānos jāievieš minimālie standarti no vienas puses, bet no otras puses arī zināmi e, cerības attiecībā uz to, ko varētu panākt. Tādēļ ir grūti šo instrumentu padarīt pilnībā juridiski saistošu. Šajā priekšlikumā varētu par juridiski saistošiem nospraust minimālos standarts, ir tīpaši tos, kas saistīti ar e, statistikas pārvalžu uh, izveidi un struktūru, bet eh, ne ar pārējām prasībām, kas ir eh, vairāk eh, citā līmenī. Nu, tik tālu tie galvenie jautājumi, uz kuriem es vēlējos īsumā atbildēt, un vēlos uzsvērt, ka komisija lielā mērā paļaujas uz to, ka parlaments aktīvi mūs atbalstīs, lai saglabātu patreizējo ambīciju līmeni un saglabās to līdz pat procedūras beigām. Un vēlreiz liels paldies par jūsu komentāriem, un mēs esam pārliecināti, ka mēs eh, nonāksim pie ļoti laba priešlikuma, ar kuru tiks nosprausti standarti statistikai, ņemot vērā tās ar vienu nozīmīgāko lomu mūsu sabiedrībā. Jā, paldies! ļoti daudz statistikas ir sagatavots pēdējā laikā, un no pieredzes jau zinām, ka cīksiņš vislielākais ir ar dalību valstīm, kad sākās trialogi. Arī man savziņojums šeit ir zināmas grūtības, un, protams, arī attiecībā uz sešu dokumentu pakotni mēs ļoti aktīvi cīnījāmies, lai tur tiktu minēta statistiķu profesionāla neatkarība Manuprāt, tas ir ļoti būtisks eh, punkts un pie tā būtu jāpieturās. Mēs katrā ziņā izmantojam savu iespēju. Tā teikt, eh, stingri paust savu nostāju Vikijas Forda ziņojumā. Edvard, vai jūs vēlaties ko teikt noslēgumā? Thank. Jā, noslēgumā gribētu pateikties visiem ēnu referentiem. jo, manuprāt, visi izskanējušie komentāri bija patiešām aktuāli. Un viss tas kopā ļauj mums izdarīt nodalījumu starp tādu ziņojumu, kas ir tikai dokuments, tikai papīrs, un no otras puses ar šiem komentāriem mēs varam panākt pārmaiņas. Tādēļ pieņemšu zināšanai un izmantošu visus izskanējušos komentārus attiecībā arī uz Eurostat, attiecībā uz prakses kodeksa saistošo raksturu un administratīvo dokumentu precizējumiem, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas ar to ir domāts. Skatīsim arī jautājumu saistībā ar brīvību un neatkarību, kādā politiskā virzienā doties. Un vēl kāds ļoti svarīgs elements ir Čondis kunga ziņojuma priekšlikums attiecībā uz kvalitāti un tiem vērtējumiem rādītājiem. Un pavisam nesen ir notikusi arī OECD Eiropas konference par to, ka ir jāņem vērā ne tikai IKP, bet jāiet tālāk un jāskata dzīves kvalitāte saimniecības, ģimenes līmenī, nevis kādi netaustāmi rādītāji jo citādi sabiedrība nejūt šo tiešo saikni. Nu, re, te arī likšu punktu, ar nepacietību gaidu septembra sākumu, kad varēšu iepazīstināt jūs ar šīm pārdomām, kā grozījumiem ziņojumā. Paldies! Paldies! Provizoriskais laika grafiks ir sekojošs. Ziņojuma projekts komitejā tiks prezentēts 28. septembrī, termiņš iesniegt grozījums ir 10, būs 9. oktobris, un plānojam to skatīt 5. novembrī, un tad balso 28. novembrī. Un potenciāli šķiet, uh, vai decembra plenāra sesijā varētu šo ziņojumu pieņemt vai nedaudz vēlāk. Labi, bet tagad varam pāriet pie astotā punkta. Balsošana. Mums ir jābalso tikai par kopīgo nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmēju darbībām dažādās dalībvalstīs. Tošu jums kādu brītiņu um, atrast balsošanas saraksts. Yeah, it's okay. But people are still Are we, are we ready? Uh... Vai visi ir gatavi? Izdarīsim pārbaudas balsojumu. Sākam balsot visiem, kam ir kartiņas, lūdzu, ievietojiet tās. Um, I haven't got the numbers right. Okay. Um, no. Still five to go. Right, 35 members plugged. 35 deputāti jau ir nobalsojuši, vēl pieciem jābalso. Alde mīnus 1. 36 ir pieslēgušies, 31 ir nobalsojis. Alde mīnus 2. Beidzam balsošanu. Labi, tad nu ķeramies pie lietas. 14. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, par to nav jābalso. 4. kas par pret atturas pieņemts. 5. par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas noraidīts. 17. kas par pret atturas. Pārbaudīsim 17. grozījumu. Uh, um, could I have the vote open? Sākam balsot. Two extras to add ir vēl divas balsis par no Aldes. Beidzam balsot. 20 par, 17 pret. Pieņemts. 18. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Manuprāt, pieņemts ar līdzīgu balsu vairākumu kā iepriekšējā gadījumā. Pārbaudīsim jebkurā gadījumā. Vai visi ir nobalsījuši? Divi par klāta aldē, tas nozīmē, ka 21 par, 16 pret, pieņemts. 19. grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Līdzīgi kā iepriekšējie divi. 20. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Balsojums pa daļām par 21. Pirmā daļa par, pret pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sastais grozījums par, nē, tomēr sastais grozījums atkrīt. 23. par, pret, atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 7. atkrīt. 25. par pret atturas pieņemts. 1. grozījums par pret atturas pieņemts. Numur Tālāk, astotais grozījums trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim bet izskatījās, ka līdzīgs balsu vairākums kā iepriekšējos gadījumos. Plus divi Aldei. Vai vēl kāds plāno balsot? Labi, beidzam balsot. 20 par, 17 pret. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Līdzīgs balsu vairākums kā iepriekš. Trešā daļa par pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A par, pret, atturas, pieņemts. Viem 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par grozīto tekstu elektroniskā veidā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par. 3 pret. 3 atturas. Un par likumdošanas um, priekšlikumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Paldies! Beidzam balsot! 33 par, 1 pret, 3 atturas. Lielas paldies! Šķiet, ka ar to arī esam tikuši galā ar darbu un atgriezīsimies pēcpusdienā. But he's not here, is he? Oh, okay. oh I'm sorry, I couldn't see him. Um, sorry, I, I think... Vai referents gribēja ko? teikt attiecībā uz MIFID un šīs, šī punkta pārlikšanu. Šķiet, ka referents tomēr nevēlas. Zinām, ka šis a, punkts ir pārcelts, jo mums vēl aizvien daudz darba darāms.